di autorità della Germania. Iestādes man ir paziņojušas, ka Mārtiņu Šulcu ar 24. februārī šī, šo gada aizvieto Arnu Konkungs un parlaments pieņem zināšanai šo iecelšanu un silti sveicam mūsu vidū.